Okay, friends, uh, prep... Godātie kolēģi, gatavojieties uh, balsošanai, pārbaudiet, vai jums līdzi ir balsošanas kartītes. Ievietojiet ja tās balsošanas iekārtās, lai jūs būtu gatavi balsot. Drīz sāksim balsot. Okay, friends, are we... Kolēģi, vai esat gatavi balsošanai par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā? Referentes ir Elizabete Morena Šarķē un Agnes Jongērijus. Vispirms paziņojums E kompromiss būs eh, par to notiks personāls balsojums. Ja 12, ne 11 deputāti atbalsta šo prasību. E-kompromis. Bet mēs vēl neesam pie tā nonākuši. Sāksim ar B kompromisu par pret atturas pieņēmts. 257. grozījums atkrīt, 258. grozījums par to balsojam kopā ar IMCO 25, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. 258. grozījums kopā ar IMCO 25. ETP divi balsotāji par daudz, viens par daudz. Labi, viss kārtībā balsojam. Vai varam beigt balsojumu? Beidzam balsot. noraidīts, 34 bija pret. 259. grozījums ir atsaukts, 260. grozījums, tas atkrīt. Nē, par to ir jābalsot. 260. grozījums, sākam balsot par pret, atturas noraidīts. 262. grozījums. Es atvainojos, ka neesmu vēl pieradusi pie šī balsošanas saraksta. Tad 262. grozījums par pret atturas noraidīts. 261. grozījums par pret noraidīts. F kompromiss par pret atturas noraidīts Vai varam balsot par to vēlreiz? Kas ir par pret atturas pieņemts? Divsimt septiņdesmit piektais grozījums kopā ar 343. grozījumu, kas par pret atturas noraidīti. Jūrī 29. par pret atturas noraidīti Pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Jurī 29. grozījums. Beidzam. Nē, ETP grupai viens balsotājs ir par daudz, bet tagad viss kārtībā, beidzam balsot, noraidīts ar triju balsu pārsvaru. 276, 277, 280, 278, 279 līdz pat 12. lapusē visi uzskaitītie grozījumi atkrīt. Trīssimt vienpadsmitais grozījums divpadsmitajā lapusē. Sākam balsot par pret, atturas noraidīts. 17. lapuse 349. grozījums par pret atturas noraidīts. 351. grozījums par pret atturas noraidīts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 38. lapuses. D, D kompromiss 38. lapusē, kas ir par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Nākamā lapuse, 48. lapuse, A kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad ir 51. lapusē e-kompromiss. Ir pieprasīts personāla balsojums par šo kompromisu, kas ir par to, lai notiktu personāla balsojums. Tagad notiks personāla balsojums par e-kompromisu. Sākam balstot. Beidzam balsot par e-kompromisu un tas ir pieņemts. 52. lapus tagad 490. grozījums par pret atturas noraidīts. Tālāk G kompromiss 54. lapusē par pret atturas pieņemts. 55. 505. grozījums, 500. Eh, eh, eh, grozījums par pret atturas noraidīts. Juri 13 par pret atturas noraidīts. 57. lapuse Y kompromiss par pret atturas pieņemts. 58. lapuse I kompromiss par pret atturas pieņemts. 59. lapuse 520. grozījums par pret atturas noraidīts. 60. lapuse ir mutisks grozījums, vai ir kādi komentāri par to, vai kādi iebildumi. Mēs nebalsosim par mutisko grozījumu, pārējām pie J kompromisa 60. lapusē par pieņemts pret, pret J kompromisu atturas pieņemts pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par J kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 30 balstis par. 61. lapuse 36. grozījums par pret atturas noraidīts. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. 38. grozījums par pret atturas noraidīts. 39. grozījums par pret atturas noraidīts. 43. grozījums par pret atturas noraidīts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts, 41. grozījums par pret atturas noraidīts, 42. grozījums par pret atturas noraidīts, L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss 64. lapusē par pret atturas pieņemts. 65. lapuse N kompromiss par pret atturas pieņemts. 66. lapuse Jurī 3 par pret atturas pieņemts. 68. grozījums atkrīt. O kompromiss par pret atturas pieņemts. Sešdesmit astotā lapuse, astoņdesmit ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. 85. grozījums par pret atturas noraidīts. P kompromiss par pret atturas pieņemts. 70. lapus Q kompromiss par pret atturas pieņemts. 72. lapuse IMCO 10 par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 102. grozījums kopā ar 103. grozījumu, tas gan ir atsaukts, tāt ar 102. grozījums par pret atturas noraidīts, es kompromiss par pret atturas pieņemts. 76. lapuse. 77. lapus T kompromiss par pret atturas pieņemts. X kompromiss par pret atturas pieņemts. 79. lapuse kā kompromiss par kā kompromiss 79. lapusē. 143. grozījums ir atsaukts, bet kā kompromiss tagad par pret atturas pieņemts. 83. lapuse U kompromiss par pret atturas pieņemts. 85. lapuse V kompromiss par pret atturas pieņemts. Vai vēlaties pārbaudīt rezultātu? Balsojam par V kompromisu Beidzām balsot. 38 balsis bija par. Astoņdesmit astotā lapuse, imko divdesmit un 200. grozījums par abiem kopā, kas par pret atturas noraidīts. 89. lapuse 203. grozījums par pret atturas noraidīts. Dubultvē kompromiss par pret atturas pieņemts. Deviņdesmit trešā lapuse Z kompromiss par pret atturas pieņemts. 224. Eh, grozījums, nevis atvainojas, tas atkrīt. 225. grozījums par pret atturas. Teik, izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. 225. grozījums. Beidzām balsot. Jā, noraidīts ar vienas balss pārsvaru. AA kompromiss par pret atturas pieņemts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. 97. lapuse 244. grozījums par pret pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski par 244. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņēmts 35 balsis par. 248. grozījums par pret atturas pieņemts Balst, balsojam vēlreiz. 246. grozījums pret atturas noraidīts. 247. grozījums par pret atturas pieņemts. AC kompromiss par pret atturas pieņemts. 253. grozījums ir atsaukts tagad noslēguma balsojums par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Tas ir personāla balsojums. Sākam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts ar 32 balsīm par. 8 pret un 13 atturējušies. Tagad jābalso par mandātu uzsākta sarunas. Ir jābūt vismaz 28 balsīm par, lai mandāts tiktu apstiprināts. Sākam balsot par mandātu. Beidzam balsot. Un šis mandāts uh, tiek pieņemts ar 44 balsīm par, tas ir pārliecinoši atbalsts, un 8 e, deputāti balsoja pret. We have a... Shall we start with the minority? Madame la Présidente, we... Priekšsēdētājs kundze, atvainojiet Šarķē kundze, jums uh, drīz došu vārdu, bet uh, Labajovas kundze vēlas naklajā ar mazākuma paziņojumu. Mr. Martin, you want to... Tēna kungs, jūs nāksiet klajā ar mazākumu paziņojumu. Vienu minūtu. Jā, priekšsēdētāji, mūsu apsvērumus iesniegsim rakstveidā, bet gribēju teikt, ka nācijas, Eiropas nāciju brīvības grupa Uh, paziņo, ka uh, tiek uh, veikti daži pasākumi, lai padarītu likumdošanu stingrāku attiecībā uz norīkotiem darbiniekiem, bet mm, šis likums neiet pietiekami tālu, tādēļ nevaram to atbalstīt. Paldies! Madam Labajova, you... Labajovas kundze, jūs nevēlējāties izteikties? Es nebija informēta, ka man tas, ka man ir jārunā, bet es gatavoju rakstveida paziņojumu, tā kā ir dažādām grupām atšķirīgs viedoklis, tad uh, būs rakstisks paziņojums. Netika uh, panākts līdzsvars starp uh, tiesībām sniegt pakalpojumus un darbinieku tiesību aizsardzību. Uh, co-rapporteur, uh, madam. Līdz referente Moran Šantie, kundze, vienu minūtu lūdzu. Merci. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos vispirms jums pateikties par to, ka jūs tik veiksmīgi vadāja, vadījāt šo sanāksmi, bet uh, es, domā, es, esmu, uh, es domāju visu laiku par Tomasu Hendelu, kurš ir mūsu komitejas priekšsēdētājs. Domājot par to, cik svarīga sociālā Eiropā ir šī jaunā direktīva par uh, nodarbinātības komitejas veikumu parlamentā, lai tuvinātu Eiropu pilsoņu pilsoņiem. Es tādēļ domāju par viņa ieguldījumu un domāju par viņu šodien, un es gribu pateikties sirsnīgi Agnesei Jongērijusai ar kuru es cieši sadarbojos, gatavoju šo ziņojumu. Tāpat vēlos pateikties komitejas darbiniekiem, politiskiem konsultantiem, asistentiem. Mēs e, šajā komandā tik cieši sadarbojāmies, ka es vairs nezinu, kurš darbinieks kuram labā strādāja. Un es tiešām sirsnīgi pateicos ēnu referentiem. Mēs pusotru gadu strādājāt strādājām pie šī ziņojuma, lai veidotu pamatu sociālai Eiropai, lai uh, panāktu uh, tiesību ziņā līdzsvaru strādājošiem uh, visā Eiropā un lai panāktu līdzsvaru arī attiecībā uz uzņēmumiem. Pateicos visiem! Paldies! Man sāk zust balss. Es tikai vēlējos eh, pateikt, ka eh, divas spēcīgas sievietes, eh, tas ir fantastiski, ja tās, ko dara kopā. In... Nākamā mūsu komitejas sēde ir paredzēta 19. oktobrī no 9 līdz pusvieniem. Tiekamies šeit pat Briselē. Paldies visiem!